minūtes. Uh, chairman, honorable members. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pamatiesību harta atgādina mums, ka Eiropas Savienība balstās uz nedalāmām universālām cilvēku cīņas vērtībām, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti. Tā balstās uz demokrātijas principu un arī uz tiesiskumu principu. Un indivīds tiek ievietots visu darbību centrā, izveidojot pilsonības institūtu un radot arī plašāku brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Un šī harta arī apraksta, kāda tad īsti ir Eiropa un nosaka, mūsu misiju attiecībā uz migrācijas un iekšlietu jautājumiem. Realitāte rada daudz izaicinājumu un šeit būtu jārunā par mūsu kopējo atbildību, kas kalpos kā lakmusu papīrs attiecībā uz mūsu rīcībām migrācijas jomā un arī pārbaudīs to, ko mēs reāli varam izpildīt. Kas tad šodien notiek? Ģeopolitisks sprādziens, ja tā varētu teikt, terorisma draudi. Un šie teroristi ir izteikuši vēlmi ievainot mūsu sabiedrības. Eiropas ekonomiskā situācija joprojām ir sarežģīta, mēs cenšamies atgūties no krīzes. Šis kontinents noveco demografiski jaunā pasaulē mūsu pilsētās pastāv tādi kā geto, kur aizvien biežāk rodas ekstrēmismu atbalstošas grupas. Un mums jārunā arī par pārrobežu noziedzību. Mums joprojām ir jārunā par humanitāro krīzi mūsu teritorijā, kas ārkārtīgi pretrunīgi nostājas pret mūsu dažāda veida vērtību mantojumu. Un tas, protams, neapmierina mūsu pilsoņus. Tāpēc jau sākumā gribu teikt pavisam skaidri, ka šis, šie izaicinājumi nav risinām vienkārši ar, piemēram, cietokšņu veidošanu, jo vēsturiski cietokšņi tika veidoti, lai sargātos no ārējiem draudiem, un bet beigu beigās cietokšņi šie cietoņi vienkārši paverdzināja tos, kas vēlējās šos cietoksņus aizsargāt, un beigu beigās viņi izolējās no citiem. Un šis nav tas virziens, kas iekļaujas mūsu kompetenci jomā. Eiropa var būt veiksmīga tikai tik ilgi, cik ilgi tā enerģētiski, at, enerģiski atbalstīs mūsu cilvēku mobilitāti. Un šāda veida apsvērumi ir mūsu Eiropas būves pamatā. Un tas ir tas, par ko mēs runājam mūsu misijā attiecībā uz migrācijas un iekšlietu jautājumiem. Mēs vēlamies veicināt mobilitāti, lai tas kļūtu kā pamats Eiropai, kas attīstās bez bailēm. Un tieši tāpēc mums ir jāaizsargā Eiropas identitāte, uh, kā vieta pasaulē, kur tiek nodrošināta pamatiesība ievērošana. Mums ir jāievieš integrētas un fokusētas politikas, lai piesaistītu tādus darbiniekus, kas ir talantīgi un kvalificēti un atbilstoši konkrētajai e, dalību valstī. Mums ir jānodrošina, ka Eiropa atbalsta migrantu integrāciju mūsu sabiedrībās. Tajā pašā laikā jāgarantē, ka Eiropā nenonāk ne teroristi, ne noziedznieki, un terorisms un noziedzība tiek efektīvi apkaroti. Dāmas un kungi, ja mēs runājam par migrāciju un iekšlietām, ja mēs nestrādāsim kopā kā viena savienība, mēs nevirzīsimies uz priekšu. Ja mani apstiprinās šajā amatā, es paļaušos uz jums, Libe komiteju. Esmu lepns, ka mani ir nominējuši kā pirmo komisāru imigrācijas jautājumos, un tas norāda uz Junkera kunga apņēmību strādāt šajā jomā un arī jaunās komisijas apņēmību strādāt, lai risinātu migrācijas radītos izaicinājumus mums nākas saskarties ar aizvien lielāku cilvēku skaitu, kas vēlas ierasties pie mums un saņemt aizsardzību. Jūs, komiteja, atbalstat vispārīgo cilvēktiesību aizsardzību un mums ir jānodrošina aizsardzība cilvēkiem, kas bēg no kara un vajāšanas. Un šeit es gribētu teikt, ka mums ir jāciena patvērumu meklētāji un arī cilvēku cieņa un nebūtu šīs te uh, vērtības jāapdraud nekādos apstākļos. Jūs Eiropas parlamentā esat ļoti daudz devuši, lai izveidotu tādu pamatīgu kopēju Eiropas patvērumu sistēmu. Mums tagad ir visaptvarošs e, tiesisks pamats, un mūsu prioritāte būs nodrošināt, ka visas dalībvalstis ievieš šos principus vienoti. Protams, ka ir jomas, par kurām vēl jādiskutē, piemēram, iespēja strādāt pie vienota statusa, kas būtu derīgs visā Eiropas Savienībā. Balstoties uz Dublinas sistēmas eh, izvērtēšanu eh, un izvērtēšanas rezultātiem, es eh, analizēšu iespējamos nākošos soļus šajā jomā. Katru dienu mēs dzirdam, ka pie mūsu krastiem ierodas migranti, cilvēki, kas ir izmisuši, kas uzsāk bieži vien nāvīgu ceļojumu pāri vidusjūrai. Piemēram, kā mēs vakar atkal redzējām Kiprā. Mums ir jāuzlabo mūsu spēja risināt šo patvērumu krīzi, tajā pašā laikā atbalstot tos, kam nākas saskarties ar lielu spiedienu uz viņu patvērumu sistēmām nepieciešama lielāka solidaritāte, un tas ir iespējams tikai tad, ja dalību valstis viena otrai uzticās un uzņemas arī savu daļu atbildības. Tomēr arī saprotu, ka lielākais vairums bēgļu, bēgļu tiek izvietoti ārpus Eiropas Savienības eh, attīstības valstīs, kam pašām ir savas problēmas. Un tāpēc nevajadzētu teikt, ka šai solidaritātei būtu jāapstājas pie Eiropas robežām. Manuprāt, Eiropai būtu jādara vairāk, lai atbalstītu reģionālās valstis, no kurām nāk daudzi šie bēgļi, vai caur kurām tie dodas savās bēgļu gaitās. Es cieši sadarbošos ar kolēģi Margarīnī, viceprezidenti, kas ir atbildīgi par ārlietām, lai izveid, izveidotu tādu kopēju politiku migrācijas un bēgļu jomā. Tajā pašā laikā esmu arī apņēmīgas pilns eh, uzņemt pie sevis aizvien vairāk bēgļu no šīm valstīm. Bēgļu pārvietošana ir viens no uh, labākajiem aktiem, kas parāda valstu solidaritāti. Eiropas Savienībai ir jāizstāv tie, kam ir šāda sarežģīta situācija, bet tas ir iespējams tikai tad, ja tiek risināta migrācijas problēma, ievērojot pamatiesības. Tas nozīmē, ka, ja patvērumu pieteikums tiek noraidīts, šie cilvēki tiek ātri un efektīvi aizsūtīti atpakaļ. Prioritātei būtu, prioritāte būtu jāliek vai jāsniedz eh, tādiem gadījumiem, kas brīvprātīgi at, vēlas atgriezties mītnes zemēs. Mums arī ir jāuzlabo sadarbība ar izcelsmes valstīm, ar tranzīta valstīm tāpat kā arī ar starptautiskām un nevalstiskām organizācijām. Visaptūroša pieeja iekļauj, protams, arī iespēju legāli ierasties Eiropas Savienībā. Mums ir maksimāli jāizmanto starptautiskās mobilitātes iespējas un arī migrācijas un integrācijas iespējas. Eiropa ir globālas un savstarpēji saistītas pasaules daļa, kuru mobilitāte aizvien pieaugs. Mums ir jāizvērtē mūsu darba tirgus vajadzības, jānosaka prasmes, kuras trūkst dažādos ekonomikas sektoros. Startautiskā konkurence par augsti profesionāliem cilvēkiem palielinās, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešami arī cilvēki, kas strādā citos sektoros. Es gribētu uzsākt regulāru dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm, dalībvalstīm, uzņēmumiem un arī arotbiedrībām. Es uzskatu, ka Eiropas platforma, kas varētu koordinēt šo dialogu, būtu ārkārtīgi noderīga. Zilās kārtas direktīvas ieviešanas pirmie gadi ir parādījuši, ka ir vēl zināmi trūkumi. Tieši tāpēc Junkara kungs norādīja uz šiem trūkumiem savās politiskajās vadlīnijās. Un viena no manām prioritātēm būs nodrošināt, ka sarunas par studentu un pētnieku uzņemšanu tiks pabeigts 2015. gadā. Un tagad par Schengenes zonu. Tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem, un mums ir jāsaglabā šī te iekšējo robežu atcelšana un kontrolas atcelšana. Bet tam ir nepieciešama efektīva ārējo robežu kontrola, nepadarot Eiropu par cietoksni. Dalība valstis, kas ir atbildīgas par ārējās robežu daļas kontroli, uh, E, tāpat kā arī Frontex kapacitāte ir jāizmanto pilnībā, lai nodrošinātu Eiropas solidaritāti. Bet vai tie rīki, kas mums ir, ir pietiekoši labi? Komisijai, padomai un parlamentam būtu jārunā par Frontex ilgtermiņa attīstību un par to, ka būtu jāizveido patiesa Eiropas robežsardzes sistēma. Jo Spiediens uz ārējo robežu aizvien palielinās, gan cilvēku, gan preču kontrabanda notiek. Un tieši tāpēc kapacitāte ir jāpalielina, lai uzlabotu situāciju. Mums ir jāizmanto modernās tehnoloģijas un daudz labāk jāizmanto arī digitālās tehnoloģijas, lai pārvaldītu migrāciju. Cīņa pret cilvēku kontrabandu ir viena no mūsu prioritātēm. Mums ir jāapkaro tie, kas izmanto šos te grūtā situācijā, sarežģītā situācijā nonākušus cilvēkus. Un šāda veida cilvēku kontrabanda un ļaunprātīga izmantošana ir jāapkarto, jāapkaro. Tas nozīmē, ka mums jācīnas arī pret organizēto noziedzību gan Eiropā, gan visā pasaulē. Uh, pilsoņi vēlas, lai mēs tos aizsargātu, jo viņi uzskata, ka viņu drošība tiek apdraudēta vardarbības un terorismu dēļ. Kaimiņos notiek konflikti, un draudus rada arī ārvalstu kaujinieki, un tāpēc mums ir jāapkaro organizētā noziedzība, jo noziedzība ceļo pa Eiropu un apdraud mūsu ekonomiku un pilsoņus. Mums ir nepieciešams uh, uzlabots satvars Eiropas rīcībai šajā zomā, lai mēs varētu arī labāk sadarboties ar ārējiem, ārējām politikām. Un šeit mēs ļautu gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem izmantot pilnvērtīgi Eiropas dotās iespējas, apkarojot dažāda veida noziedzību, piemēram, cilvēku kontrabandu vai kādu krāpšanos, un tieši tad uzņēmumi varēs pilnībā izmantot iekšējā tirgus iespējas un dot arī papildus devumu budžetam. Mums eh, tagad ir Eiropas eh, Savienības tiesas lēmums, un mums ir jādomā par to, kā mēs virzīsimies uz priekšu, ņemot vērā tos principus, kas ir norādīti šajā spriedumā, piemēram, proporcionalitātes un uh, datu aizsardzības uh, prasības. Nesenie notikumi rāda, ka mums joprojām nākas saskarties ar terorisma draudiem, un mums ir jāpalīdz dalību valstīm cīnīties ar šiem apdraudējumiem, ja tīpaši no ārvalstu kaujiniekiem. Mums ir jāapkaro radikalizācija un jānovērš uh, šādu grupu veidošanās, un tieši tāpēc policijas sadarbība ir ārkārtīgi svarīga cīņā pret noziedzību, un šeit ir ļoti daudz uzlabojumu vēl panākami. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, esmu apņēmies, eh, apņēmības pilns cieši sadarboties ar jums, lai panāktu konkrētus un taustāmus rezultātus, lai Eiropas Savienības politika, migrācijas, jomā mums ir jākoncentrējas uz uh, Eiropas Savienības uh, darbību, lai uh, panāktu reālus virzību uz priekšu. Esmu gatavs izstrādāt vadlīnijas, kas ir saistītas ar uh, manām pilnvarām, un es cieši sadarbošos ar viceprezidentu Timermans kungu un ar citiem Eiropas komisijas locekļiem. Ja mani iecels komisāra amatā, esmu apņēmības pilns nodrošināt Eiropas Savienības vērtību un pamattiesību hartas ievērošanu un Eiropas politikas uh, caurskatāmību uh, Uh, caurskatām principu īstenošanu un um, izvairīties no birokrātijas uh, sloga. I, jānodrošina, lai mēs visi kopā virzītos uz izvirzīto mērķi un pildītu tos uh, uzdevumus, ko no mums sagaida Eiropas Savienības pilsoņi aizsargājot uh, Uh, brīvības un tiesības visu pilsoņu interesēs. Liels paldies par uzmanību!